būtisks jautājums komisijai par eh, stāvokli salās. Pirmais runātājs ir jautājuma iesniedzēja Iskra Mihailova. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Dāmas un kungi. Eiropas Savienībā salas ir ar īpašu pazīmi. Tās ir ļoti atšķirīgas no kontinentālās daļas. LSD 174. pants skaidri norāda, ka salas vispārīgi ir ar dažādiem apgrūtinājumiem. Sestais ziņojums par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, norāda, ka ekonomiskā krīze ir ietekmējusi daudzus Eiropas apgabalus, un it īpaši e, smagi tā ir skārusi salas. Eiropas Savienības salas parasti atrodas vistālākajos nostūros Eiropā un ir īpaši neaizsargātas, jo Eiropa saskars ar daudzām izmaiņām, to starp demokrātiskie uh, izaicinājumi, enerģijas problēmas un vēl citas. Tāpat dienvidu reģionus ļoti ietekmē migrācijas plūsmas šobrīd. Dabiski apgrūtinājumi ir nopietna problēma, jo tā ir barjera, lai attīstītu savus potenciālu, un tāpēc mums ir jāizmanto vairāk esošās iespējas, piemēram, digitālā darba kārtība. Tā kā salu īpatnība ir tāda, kā tā ir, Eiropas Savienībā vairāk jāpievērš uzmanību salu kohēzijai, tomēr gatavojot periodu no 14. līdz 20. gadam salas nesaņem nekādu īpašu finansējumu. Salas saņem tikai e, līdzfinansējumu likmes modulāciju, un šajā kontekstā no Rēgī komitejas es gribētu jautāt komisāram sekojošo. Vai komisija var skaidri aprakstīt tos dažādos apgrūtinājumus, uh, un problēmas, kā tie ir norādīti LSD 174. pantā. Un ar kādām problēmām salas saskarsies. Es šeit domāju tos reģionus, kas ir aprakstīti NUC 2 un NUC 3, un kādas pasākumas eh, komisija veiks, lai šos apgrūtinājumus mazinātu un problēmas risināt. Kādas nākot, eh, darbības komisija ir paredzējusi nākotnē, lai ievērotu līgumu 174. pantu? Jo, kā jūs zināsit, salas eh, ir jāatzīst kā dabiski apgrūtināta apgabali ar nepārtrauktām barjerām sasniedzot kohēzijas politikas mērķus. Vai komisija uzskata, ka citi rādītāji ārpus IKP būtu jāņem vērā? Un šeit es domāju, taisa skaitā jautājumos, kas netiec tīri uz ekonomiskiem rādītājiem, jo, manuprāt, ir arī citi faktori jāņem vērā, jo salas ir ļoti neaizsargātas savu apgrūtinājumu un geogrāfisko stāvokļu dēļ. Paldies un cerīgi gaidu jūsu atbildi. La parola ora alla komisārija. Paldies, vārds. Komisārija Kretu. Paldies, priekšsēdētāji. Godājumie deputāti. Godājumā deputāti Mihailova, godājumie kolēģi. Esiet sveicināti visi. Iesākumā es vēlos pateikties eh, Eiropas parlamenta Rīgī komitejai par uzdoto mutisko jautājumu attiecībā uz atbalstu savu reģioniem caur struktūrāliem investīciju fondiem. Jau iesākumā vēlos norādīt, ka it īpaši esmu strādājis pie šī jautājuma. Pagājušajā gadā notika e, gadskārtējās sanāksmes viena Guadalupā, viena Riņonā, pēc tam Strasbūrā janvārī. Mēs tikāmies ar e, komisāru Karmenu Vela un deviņiem Eiropas parlamenta deputātiem, kuri nāk no ultraperifērajiem reģioniem, lai varētu risināt to, kā mēs varētu sāk, eh, budžeta programmēšanas eh, periodā no 14. līdz 20. gadam atbalstīt šos reģionus, kas ir ne tikai tāli no Eiropas, bet saskars ar taiskaitā specifiskām problēmām. Kā jūs zināt, Eiropas fondi ir ar ilgām tradīcijām atbalstot reģionus ar īpašu geogrāfisku situāciju, taiskaitās arī salas, kuras saskaras ar īpašiem sociāliem, ekonomiskiem un citiem apstākļiem, kur ir nepieciešama īpaša pieeja. Un, manuprāt, tas ir rodams arī jaunajā jau, e, regulējuma attiecībā par budžetu programmu 14. un 20. gadam, kur dalībvalstiem tiek lūgts veidot integrētu pieju, lai varētu risināt reģionu specifiskas problēmas. Šeit ir domāti reģioni, kas saskaras ar eh, nopietniem un dažkārt nepārējošiem apgrūtinājumiem. Tāpēc šeit ir runa par atkāpi attiecībā uz investīcijām no Eiropas eh, reģionālā attīstības fonda, tāpat ir nepieciešama lielāka elastība, ņemot vērā ultraperifērio reģionu specifisku. Specifiku. Tāpat arī šie ultraperifērie reģioni saņem veselu rindu īpašu nosacījumu, lai varētu tādā vai citā veidā kompensēt e, nopietnās un nepārējošās grūtības, ar kuriem tie saskaras. Bet kā jau jūs norādījāt, arī es domāju, ka var darīt vairāk. Komisija rūpīgi seko reģionu NUC 2 un NUC 3 salām. Tā ir izveidojusi vairāku radītāju kopumu, taiskaitā eh, reģionālās konkurētspējas vai humanās attīstības rādītājus. Diemžēl šie rādītāji šobrīd nav pietiekami precīzi, lai varētu pierādīt e, salu reģionu specifisko raksturu, bet mēs turpinām uzkrāt datus, nodarboties ar prognozēm, un tāpēc jaunajā ietver e, programmā mēs varēsim labāk risināt šo reģionu problēmas. Paldies un rūpīgi sekošu diskusijām. Paldies, un tagad mēs pāriesim pie runātājiem no politiskajām grupām. Vispirms no Tautas partijas eh, deputāts Čiku. Paldies, priekšsēdētāji. Man šodien ir svarīga diena, jo beidzot šī procedūra tiek skatīta parlamentā. Bet es gribētu uzrunāt komisāru, lai nosaukt dažus piemērus un viņa varētu labāk saprast to, kā šīs nozīmīgās pārdomas ir reizēm tāls no realitātes. Salām ir nopietni apgrie, apgrūtinājumi, tām ir uh, eh, apgrūtināti pieeja uh, ja tirgumi, uh, eh, un vai subsīdijas, ko devējam par valsts atbalstu, tiks piešķirtas vai nē. Multinacionāli uzņēmumi uzgriež muguru, dažādi uzņēmumi arī uh, un līdz ar to mazinās konkurence, mazie vidēji uzņēmumi nespēja sasniegt internacionalizācijas līmeni, jo strateģiskā ziņā tie, tie, tie ir pamesti. Atsevišķos gadījumos transporta ziņā mums ir uh, transporta monopols, tāpat arī turisms ir ar sezonālu raksturu, un salas nesaņem to finansējumu, kas tām tiktu veltīts. Jūsu teiktais, komisārs kundze, e, norāda uz nepietiekamiem priekšlikumiem. Mums ir jādomā par svarīgām definētām stratēģijām, tām teritorijām, kas ir atstātas novārtā. Un es aicinu jūs pievērsties jūsu priekšlikumu pārskatīšanai attiecībā uz nākošās eh, pamatprogrammas, eh, eh, nākošās finansējuma pamatprogrammu. Paldies, nākošais runātājs, deputāte Džufrīda no sociāldemokrātu grupas. Paldies, priekšsēdētāji, paldies kolēģiem, kuri ir paveikuši darbu pie šīs rezolūcijas. Paldies komisārei, ka viņi ir šodien kopā ar mums diskusijās un par to uzmanību, ko komisāri ir pievērsus salu reģioniem. Esmu pati no Sicīlijas, un mēs salinieki ļoti labi zinām, kādās apstākļos mēs dzīvojam. Mēs vislabāk pārzinām problēmas, trūkumus, struktūrālos raksturus, dabiskā, dabas un dabiskās bagātības, kā arī problēmas. Un mēs uzstājīgi lūdzam precizēt un skaidri norādīt tos trūkumus, kas apgrūtina mūsu savu reģionu ekonomisko attīstību. Salās ir mazāk mobilitātes, degviela maksā dārgāk, eksports ir apgrūtināts un turismam ir grūtāk nonākt līdz mums. Šie trūkumi var tikt pārveidoti par priekšrocībām, ja tiktu ņemtas vērā salu reģiona priekšrocības, un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai e, komisijai būtu savas atsevišķs slodziņš atvēlēts salām, kas varētu nodarboties ar šo reģionu specifiskajām problēmām šeit ir daudz resursi, lauksaimniecība, bioloģiskā lauksaimniecība, eh, zivju resursi, un tas viss būtu pietiekami, lai komisija vairāk pievērstos eh, šim jautājumam. Paldies, nākošais runātājs Tomašiņš. Paldies. Es uh, zinu, ka nav viegli dzīvot uz salas, uh, to zinu no savas pieredzes. Uh, Ne visas preces un pakalpojumi ir pieejami, tīpaši runājot par veselības aprūpu un izglītību, un ir vēl citas problēmas, ar ko saskars salu iedzīvotāji. Eh, trūkst darba vietu, jo ražošana tiek sašaurināta. Daudz jaunieši dodas prom no salu teritorijām, un tas situācija vēl vairāk pasliktina. Bet mums nevajag krist izmisumā, mums ir jādara viss iespējamais, lai piesaistītu investīcijas salām un darba spēku, lai celtu salu potenciālu. Tas nepieciešams, to var panākt ar investīcijām, ar atbilstošu nodokļu politiku. Un tādēļ es aicinu jūs atbalstīt grozījumus, ko esmu iesniegusi Eiropas konservatīvo reformistu grupas vārdā. Paldies, un tagad Alde grupas vārdā Jakovčeč kungs. Komisārs kundze, salas nav tikai statistikas kategorija. Sta, eh, salas ir apdzīvotas teritorijas, bet, diemžēl, dzīve tajās ir grūta un cilvēki dodas prom no salām. Mēs nevaram uz salām raudzīties kā uz statistikas kategoriju NUT 2, nu, NUTS 3. Eh, Horvātija ir viena no tām valstīm, kam ir ļoti daudz salu un ļoti daudz apdzīvotu nelielu salu. Eh, dzīvot uz salas ir tiešām ļoti grūti noslēgumā gribu teikt, ja zaudēsim mūsu salu identitāti, tad zaudēsim daudzu dalību valstu identitāti un galu galā zaudēsim Eiropas Savienības identitāti. Eiropas Savienība arī tika izveidota uz salām. E Paldies tagad goja grupas vārdā viceprezidents Papadimulis. Paldies, priekšsēdētāji Kretu kundze. 174. pants ir palicis uz papīra, jo šie noteikumi netiek īstenoti kohēzijas politikas ietvaros. Mums ir jādara vairāk salu labā Eiropas Savienībā, domājot īpaši par Egejas jūras salām. Lesbos sala atrodas uh, Egejas jūrā. Tajā ir 85 tūkstoši iedzīvotāju un pagājuši gadu šī sala uzņēma 500 tūkstoši imigrantu. Bēgļus atvainojos. Un uh, šīs salas iedzīvotāji ir izvirzīti Nobeļa uh, miera prēmijai, par to solidaritāti, ko viņi ir apliecinājuši kara bēgļiem. Bet Eiropas Savienībā, Eiropas komisijai jādara vairāk šo salu labā. Šīs salas ir nozīmīgas turisma kontekstā, bet tajās pietrūkst infrastruktūras, ir milzīgas uh, transporta problēmas, un tagad šīs salas atrodas uh, Eiropas Savienībā avangardā uzņēmot uh, bēgļus. Paldies! Tagad FDD grupas vārdā Damatu kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, komisārs kundze, pateicos, ka esat pie mums atnākusi, lai apspriež šādu svarīgu jautājumu. Tas ir ļoti svarīgs arī manai valsti. Mēs atbalstam uh, vairumu uh, Uh, ierosināto priekšlikumu šajā rezolūcijā, bet nevar visu balstīt tikai uz IKP. Piemēram, Sardīnijā šis IKP rādītājs ir 62% no vidējā, bet ir daudz citu apstākļu, kas uh, sarežģīja uh, situāciju šai salā. Ir jāpārtrauc vienkārši runāt, ir jārod konkrēti risinājumi pilsoņu interesēs, ir jārisina uh, uh, transporta problēmas, un salu uh, reģionos, diemžēl, pašvaldības nespēja izmantot pieejamo finansējumu. Es domāju, ka uh, veidot, eh, būvēt ceļus seismiski aktīvā reģionā nav saprātīgi. Ir jāmeklē citi risinājumi, jādomā par atjaunojumu enerģiju izmantošanu, par ilgtspējīgu transporta sistēmu, izveidi, ir jāpieņem pareizie lēmumi. Un valdība vēlas arī veikt uh, dažādus pasākumus, bet, diemžēl, nav pieņemt pareizie lēmumi. Paldies, tagad vārds Salvīnī kungam. Paldies, priekšsēdētāji komisāru kungs. Dze. Viena lieta ir uh, tas, ko mēs lasām, otra puse ir reālā situācijas Sardīnijā, Sicilijā ir ļoti augsts jauniešu bezdarba līmenis, pret tām izturs kā pret kolonijām. Šīs uh, salas nesaņem nekādu atbalstu, gluži pretēji. Uh, ļoti uh, šī īstenotā zivsaimniecības politika novedusi pie daudzu darba vietu zaudēšanas. Situācija ir katastrofāla. Ir uh, slēgti tā, tūkstoši uh, uzņēmumu, eh, tāpat eh, zeme netiek vairs apstrādāta un eh, Sicīlijā ir tikai vienu sliežu dzelzceļu līnijas. Tāpat ir reģioni, kur pat nav autoceļi izbūvēti. Komisija runā par infrastruktūru un uh, par jūrniecības nozars attīstību, bet reālos darbos mēs neko daudz neredzam. Ir nepieciešams plāns, nevar visu sagaidīt no salu pašvaldībām tagad tiek apgalvots, ka salās ir jāizmetina imigranti, ja tas tā notiks, tad mēs vērsīsimies tiesā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Estras Paragutas kundzei. Paldies, priekšsēdētājs. Apsveicu šo rezolūciju par salām apsveicu gan iesniedzēju, gan visus runātājus, kuri saka šīs rezolūcijas sakarā. Esmu no vienas no Baleāru salām, no Maļorkas, kura pieder Spānijai, un jau ilgi mēs cīnāmies pār to, lai tiktu atzīti E, salu e, stāvokli dubultām un trīskāršām salām, kā piemēram manā gadījumā, kur ir Majorka, Menorka un Formentēra. Šeit ir mums grūtības ar, ar mm, satiksmi, ar izglītību, ar veselības aprūpu, un šīs grūtības ir jākompensē. Uh, Šīs grūtības tiek atzītas arī līguma 174. pantā citos tekstos, bet tālāk, kad mēs nonākam līdz budžetam, tad parādās grūtības. Es apsveicu komisijas priekšlikumu un arī rezolūcijas priekšlikumu veidot darba kārtību Eiropas Savienības salām. Es iepazinos ar balto grāmatu salatīstībai un ļoti nozīmīgs ir atbalsts, lai varētu noturēt visās strateģiskajās somās vienotu attīstības konkurences līmeni un tādas pašas iespējas kā kontinentālajās teritorijās. Paldies! Nākošais runātājs Papadākis. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropā, kas respektē daudzveidību un kurā daudzveidība ir pamatprincips, ne tikai jāatzīst reģioni ar eh, nepārējošiem apgrūtinājumiem. Un eh, salu stāvoklis ir ar daudziem šādiem aspektiem. Lai izvairītos no to izolētības, mums ir nepieciešamas centralizētas pieejas, lai pārvarētu šīs hroniskās problēmas, ar kurām saskaras uh, salu reģioni. Nereti šīs problēmas nozīmē apgrūtinātu piekļuvu pamat pakalpojumiem precēm, kā piemēram ūdeni, um, uh, veselības aprūpes pakalpojumiem, kā mēs to redzam Grieķijas mazajās salās. Tāpat arī mums ir jāizmanto maksimāli tas potenciāls, kāds ir salu reģioniem, kā piemēram dažādu atjaunīgo enerģiju atvieglota iegūs iespēja. Un šajā programmācijas eh, periodā neparedzēt skaidrus pasākumus būtu nozīmētu palaist garām labu iespēju. Tāpat arī jāpārskata Eirostat definīcija, kas ir vienpusīga, kur tiek izmantēts vienīgs kritērijs, lai definētu to, vai eh, salu reģionu eh, kā to skatīt un netiek ņemti vērā daudz aspekti. Paldies nākošais runātājs Huntis, paldies priekšsēdētāji komisāri. Šodien mēs runājam par salām. Mēs runājam par to, ka ir nepieciešams eh, dažādā veidā atbalstīt mūsu kontinenta salas. Grieķijas salu gadījumā tas netiek darīts Pirmkārt, Grieķijas salas maksā par sekām stingrās taupības uh, politikai. Īpašie režīmi, kas tiek piemēroti citām salām Eiropā, kā piemēram samazināt PVN likme, ir atcelti. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, ir pārdotas salu lidostas privātajiem un ārvalstu uh, interešu pārstāvjiem. Un tādējādi tās vairs nav lēmēji iestāžu rokās, bet ir ļoti nozīmīgi samazināt transporta izmaksas. Un kur tad ir solidaritātes eh, politika Egejas jūrā? Un noslēgumā norādu, ka uh, Gaidu atbildu uz jautājumu, ko uzdevu pirms četriem mēnešiem. Kas tiek darīts kohēzijas politikas un salu, salu gadījumā saistībā ar Grieķiju salām, kas uzņem ārkārtīgi lielu skaitu bēgļu? Kas tiek darīts, lai šo problēmu risinātu? Grazie, signor Presidente, grazie, kolēģi. Paldies priekšsēdētāji, pateicos kolēģiem, kuri ir. Uh, atbalstījuši šīs diskusijas sarīkošanu parlamentā ar komisāru skundzi. Šodien salas ir marginalizētas ne tikai fiziski, bet arī ekonomiskā un sociālā ziņā. Komisija ir ierosinājusi noteikts pasākums īpaši attāliem reģioniem, bet netiek ņemts vērā uh, tas, ka daudz šīs salas uh, ir uh, izolētas, bet nav uzskatāms par īpaši attāliem reģioniem. Kas ir paredzēts, lai pārvarētu šo uh, salu neizdevīgo situāciju un atpalicību? Lai pārvarētu šo atpalicību, ir jāveic īpaši pasākumi. Man, piemēram, lai atbraukt šurp no manas uh, salas, kur es dzīvoju, ir jā, jā, trīs, divreiz jāpārsēžās, uh, bet uh, ir jāveic atbilstoši pasākumi. Paldies, Lavies kungs. Tagad, pārie, kungs. tagad pāriesim pie brīvā mikrofona. Procedūras ir pieteikušies daudzi deputāti, ņemot vērā, ka šis jautājums ir ļoti. Uh, Eh, būtisks un daudz deputātus interesē. Es mm, došu vārdu pēc iespējas daudziem deputātiem, bet ir būtiski, lai jūs nepārsniegtu vienu minūti uzstājoties. Tagad vārds Maletičas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Čikas. Uh, kungs, es vēlos pateikties par šo iniciatīvu. Manā valstī ir tūkstoši salu, un mani tiešām satrauc šo teritoriju nākotne. Daudzi cilvēki pamet uh, šīs teritorijas. Tādēļ mums ir jāīsteno efektīvāka politika, lai atbalstītu uh, ekonomikas uh, attīstību šai salās īpašus projektus Šobrīd īstenojamie projekti tiek uh, īstenoti kohēzijas uh, fondu ietvaros, bet kādēļ nevarētu salām sniegt arī valsts atbalstu? Kādēļ nevarētu nodrošināt lielāku līdzfinansējumu šiem projektiem, ņemot vērā uh, šo salu klasifikāciju? Tas palīdzētu radīt jaunas darba vietas un daudz iedzīvotāji varētu palikt dzīvot šajās salās. Paldies, tagad vārds Pikuls kungam. Komisār kungs. Komisārs kundze, daudzas problēmas satrauc salu iedzīvotāju. Šeit IKP ir vidēji par 5% zemāks, ir uh, slikta transporta sistēma, veselības aprūpe nav pieejama. Tomēr uh, salu izolētība netiek ņemta pietiekami vērā. Mēs, protams, varam runāt par dažādām definīcijām, bet nesam darījuši pietiekami daudz Eiropas salu atbalstam, it īpaši saskaņā ar 174. pāntu. Īstenotā politika nekad nav bijusi īsti adekvāta. Esmu no Horvātijas un es aicinu komisiju analizēt dzīves izmaksas salās un atbilstoši pārskatīt arī īstenojumās programmas un politiku. Ir jāpalīdz salām izmantot to potenciālu pilnībā. Tagad vārds Marijas kungam. Uh, Eiropas Savienības līguma 174. pantā ir atzīts, ka salu teritorijām ir specifiska situācija un ir jāizteno atbilstoši politika ņemot vērā to geogrāfisko stāvokli. Salas saskars gan ar kohēzijas, gan ekonomikas problēmām. Salas īpaši ir cietušas ekonomikas krīzes apstākļos, ir uh, Mm, paaugstināts PVN Egejas jūras salās līdz 23%, samazināts valsts atbalsts. Tāpat uh, īpaši uh, šī salas kara uh, migrācijas plūsmas. 2015. gadā šīm salām nācās uzņemt ļoti lielu skaitu bēgļu. Šīs salas uh, arī cieši sociālā ziņā, tas viss apgrūtina turisma attīstību, un salās PVN ir jāsamazina uz 13%. Paldies, Pinto, Mariņo Pinto kundze. Kungs, komisārs kundze, priekšsēdētāji Manā valstī ir divi autonomi reģioni Atlantijas okeāna vidū. Pirmais ir Azoru salas, kurās ir deviņas uh, salas. Un ir arī uh, tādas uh, dubultsalu situācija. Un uh, ir uh, daudz imigrantu no ASV un Kanādas šajās salās, kuras, kuri tur dzīvo. Un jāsaka, Azoru salu iedzīvotāji biežāk dodas uz ASV un Kanādu nekā uh, šajās uh, salās uh, no vienas salas uz otru. Šeit ir uh, uh apgrūtināt transporta situāciju runājot par uh, skolas uh, apmeklēšanu. Ir jā, dažiem bērniem četras lidmašīn, četrām lidmašīnām jābrauc uz Briseli. Uh, ir jāuzlabo šī situācija, lai šie bērni varētu un cilvēki varētu vieglāk ceļot pa Eiropas Savienību. Iegaši. Hoje Eh, as populações da Europa sofrem as consequências. Eiropas tautas cieš no taupības politikas sekām. Tas viss tiek instenots uh, finansistu interesēs. Īpaši cieši salu iedzīvotāji no uh, Azoru salas un Madeira īpaši ir cietušas no trojkas programmu īstenošanas, un cilvēki cenšas izdzīvot šajā liberalizētajā pasaulē. Um, lauksaimniecības komiteja ir apmeklējuši šīs salas un iepazinusies ar situāciju uz vietas. Mums uh, neizdosies problēmas atrisināt vienkārši izslidinot kaut kādus īpašus gadus vai atbalstot tikai turismu. Ir jāveido tāda politika, kas ir piemērota salu apstākļiem, jāattīsta transports un jā, šī situācija jāpadara tāda pati, kā tā ir visur Eiropā. Nākošais runātājs Kristoforu. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā vēlos pateikties kolēģiem Čiku un arī pateikties par darbu, tāpat kā pārējiem kolēģiem, kuri ir izcinājuši salu problēmas. Salas arī ir daļa no Eiropas. Kas būtu Eiropa bez salām? Domāju, ka ir pāriet no vārdiem pie darbiem, salas ir izolētā situācijā, mēs to visi zinām, un tāpēc es gribu ar šo izolētību tikt galā. Mums ir, vai, mums ir skaidri priekšlikumi, un mums šobrīd ir nepieciešama pakete darbam ar, ik, ar salām, kā savā laikā bija Delora pakete, tagad ir jābūt tādai Junkera paketei. Mēs vēlamies atbalstīt iniciatīvu, lai būtu bezmaksas wifi visās eh, salās, lai varētu nodrošināt labākā veidā komunikāciju. Būs eh, pamudinājums arī tam, lai salas varētu, salās varētu nodrošināt mm, pamat pakalpojumus. Ir jānodrošina cilvēku cienīgi dzīves apstākļi Tās to ir pelnījušas. Paldies. Eh, nākošais runātājs Lopes Sagilārs. Paldies priekšsēdētāju. Ar ārkārtīgi lielu interesi piedalos šajās eh, diskusijās par salu reģentiem, jo es esmu Eiropas deputāts, kurš ir piedzimis un uzaudzis vienā no salu reģioniem Kanāriju salās. Skatot stratēģiju Eiropai 20. un 30. gadam, domāju, ka ir jādomā par impulsu, kā nodrošināt kompensāciju šiem reģioniem. Pirmkārt, nodarbinātības ziņā. Reģionos, kurās ir ārkārtīgi augsts bezdarba līmenis, kur ir nepieciešams veicināt strādājošo kvalifikāciju, lai varētu nodrošināt piekļūtiem darbam, lai varētu veicināt ekonomiku, bet arī un it īpaši, lai grozītu Eh, IKP kritēriju kā vienīgo ekskluzīvo kritēriju, kas eh, liecina par šo reģionu ekonomisko attīstību, lai nodrošinātu sociālo, demogrāfisko, ekoloģisku ilgtspējību un pilnīgi noteikti dot impulsu šai sinerģijai un solidaritātei no visas Eiropas Savienības puses un tās iekļautu kopējās Eiropas politikās. Paldies, nākošais runātājs Švāps. Paldies, priekšsarētāji, godātie kolēģi Es ar lielu uzmanību sekoju debatēm. Es pats neesmu no salu reģiona, bet daudz problēmas, ko jūs aprakstījāt, ir arī uz kontinentu atrodams. Un eh, lielākās uh, grūtības ir ar birokrātiju, un tas atstāja negatīvu ietekmi uz cilvēkiem. Šis ir aicinājums arī uh, Eh, salām uzņemties eh, šo atbildību. Bēgļu krīze parāda, cik svarīgi ir, eh, lai Eiropas salās darbotos infrastruktūra. Tagad ir iespēja šajā krīzē īstenot procesus, lai palīdzētu salu iedzīvotājiem pārvarēt problēmas. Tur ir vajadzīga Eiropas centra solidaritāte. Paldies! La parola onorevole Soru. Soru tālāk. Grazie, prezidente. Importante questa... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Šī iniciatīva ir ļoti svarīga. Regija komiteja ir eh, ļoti labu iniciatīvu īstenojusi. Komisārs Kunze, atceraties trešo ziņojumu par kohēzijas stāvokli Eiropas Savienībā. Uh, Tur tika minēts, ka tieši salas ir ļoti cietušas no krīzes un atpaliek attīstības ziņā. Tāpat arī ir nepieciešama izaugsmē, kas varētu palīdzēt kohēzijai, bet tas nenotiek. Šodien ir ļoti svarīgi, lai būtu tīkli, kas ietvertu arī salas Mums ir nepieciešama tāda iniciatīva, lai visas salas būtu savienotas digitāli un arī savādāk. Lai nebūtu kā sardīnie, kas, piemēram, ir pilnībā atslēgta no gāzes tīkliem. Tāpat arī ir jāievēro tiesības uz mobilitāti. Mums ir jārīkojas nekavēties. Braso kundze. E, Paldies, priekšsēdētāji. No šīm debatēm, komisārs Kunze, ir skaidrs, ka viena lieta ir īpaši svarīga. Respektīvi, no vienas puses salām ir daudz kā kopīga. Tās cieši no daudzām problēmām, kas nav Eiropas kontinentālai daļai. Bet salas ir arī ļoti atšķirīgas eh, pēc izmēra un eh, attāluma no kontinentālās daļas. Nu, tagad, kad jūs esat uzklausījusi dažādās problēmas, vai jūs plānojat sagatavot balto grāmatu, vai jūs ņemsiet vērā šīs atšķirības lielajām salām, mazajām salām, kas cieši no izolētības? Un eh, arī visatālākie reģioni, kur arī ir problēmas līdzīgas kā salām. Tāds ir mans jautājums pēdējā runātāja Krapīnī. Komisāri, dārgie kolēģi, priekšsēdētāji. Es, lai gan nedzīvoju salu valstīs, ļoti labi apzinos, ka pastāv problēma ar salām. Tās ir problēmas līdzīgas, ar kurām saskaras Austrum Eiropas valstis. Eiropas eh, tirgum ir jā. Ja, un politikām ir jāveicina kohēzija, lai varētu nodrošināt dzīves līmeni, kas ir līdzīgs pārējā kontinentā. Komisārs Kundze, esmu gandarīti, ka jūs piedalāties šās, šodienas diskusijās un aicinu jūs eh, pārskatīt atsevišķus rādītājus, kā humanās attīstības eh, rādītājus, jo tas ir ļoti nozīmīgi dzīves kvalitātei un līmenim. Šie eh, rādītāji ir svarīgi. Tāpat es aicinu paturēt prātā dzīves līmeņa rādītājus Austrum Eiropas valstīs, kas kas ir līdzīgi salu reģioniem. Ir ļoti būtiski pasvītrot vietējo un, un pašvaldību uh, lomu šajos reģionos. Bija daudz runātāju, kas ir izteikušies visai asi un spēcīgi, un tagad dodu vārdu komisārai Kreto. Paldies! priekšsēdētāju. Godājumi Eiropas parlamenta deputāti. Dargie kolēģi, paldies par jūsu dalību debatēs. Es no paša sākuma mēģināju jums norādīt un pārliecināti par to, cik nopietni uzmanības pievēršu salām un ultraperifēriem reģioniem. Kā jau es to norādīju pagājušajā gadā, es piedalījos Guadalupas eh, gadskārtie sanāksmē. Eh, šogad tāda sanāksme notiks Madeirā, un pirms divām nedēļām Strasbūrā es tikos ar daudziem no jums deputātiem, kuri pārstāv ultraperifēros un salu reģionus. Tāpat komisārs eh, Karmens Velu, kurš strādā ar klimata jautājumiem, bija kopā ar mani, jo es zinu, ka daudzi no jums saskaraties ar problēmām, kas ir saistāmas ar jūru lietu, ar eh, zivsaimniecības politiku, Un tās ir jārisina. Salu reģiona ir daļa no dalību valstīm, un esam gandarīti, ka decembrī Eiropas justīcijas tiesa uzlika par pienākumu dalību valstīm ņemt vērā salu reģiona situāciju operatīvajās programmās to darbībā un ņemt vērā salu specifiskās īpatnības. Jo no savas puses mēs apliecinām, ka mums norit pastāvīgs dialogs ar dalībvalstīm attiecībā uz to uzmanību, kas jāpievērš ultraperifēriem reģioniem un salu reģioniem. Kā jau es to norādīju sākumā, eh, finanšu eh, pamatprogramma 14. un 20. gadam ir eh, nozīmīgs solis, lai labāk ņemt vērā salu reģionu specifiskās vajadzības. Tāpat Ticiet man, ka esmu arī sagatavojis ieteikumu šo savu vadībām, jo nav pietiekami ar to, ka komisija tikai reizi gadā apmeklē šos reģionus, un mēs nevaram zināt um, realitāti, kāda ir uz vietas, ja nenotiek pastāvīgs dialogs ar kuru parsniecību būtu iespējams risināt un uzklausīt problēmas, ar kurām saskar šie reģioni. Jūs varat rēķināties ar manu ar komisijas atbalstu šajā sakarā. Tālāk runājot par Grieķiju. Pagājušajā gadā es šeit jūsu priekšā pieprasīju īpašas pasākumas, lai risinātu īpašas un ārkārtas situācijas. Un mums ir izdevies mainīt noteikumus līdzfinansējumam eh, par 100%, ko līdz ar to vairs nevar dēvēt par līdzfinansējumu finansējumu. Es domāju, ka viss, kas bija iespējams Grieķijai, daudz kas eh, bija iespējams tika izdarīts eh, Grieķijai 180 tūkstoši personu tikai 15. gadā ieradās Grieķijā. Tas ir ārkārtīgi daudz. Komisija cieši sadarbojas ar Grieķijas lēmējiestādēm, lai sniegtu atbalstu Grieķijai, lai palīdzētu šai valstī stāties pretī šai nopietnējai parādībai. Bet tāpats arī ir jārunā par administratīvām lietām. Es tikos ar Lesbas salas gubernatoru, es viņai piedāvāju eh, Eiropas fonda palīdzību. Diemžēl Lesbas sala nevēlas izmantot eh, Eiropas atbalstu, lai risinātu imigrācijas problēmas. Pat, ja būtu iespējas eh, šo atbalstu izmantot, lai eh, celtu mobilās slimnīcas, bērnu dārzus un uh, citus objektus. Savukārt Itālija ir pieprasījusi šo fondu atbalstu un Eiropas komisija jau ir pārvedusi nozīmīgas summas Itālijai, kas ir jāizmanto šiem mērķiem. Es apzinos uh, nopietnās problēmas, ar kurām saskaras Grieķija, un no savas puses jums saka, mēs darām visu iespējamo, lai risinātu šīs specifiskās problēmas. Daudzas dalībvalstis, diemžēl, nevēlas, lai šie reģioni tiktu risināti kā īpašas situācijas. Piemēram, pat Grieķija vēlēs, lai tā tiktu uzskatīta par valsti unikālā situācijā. Un neuzskatīja, ka salām ir jāsaņem īpašā īpaša uh, atzīšana. Savukārt Francija savā partnerattiecību nolūgumā norāda, ka ultraperiferie reģioni kā Reņona, Guadalupa, Franču Gvajāna, uh, ka tām ir eh, nepieciešamas specifiskas politikas. Šeit ir runa par kopīgu atbildību, it īpaši attiecībā uz finansējumu Un šeit ir runa arī par dalību valstu atbildību. Kā jau es sacīju, mūsu rīcībā ir vesela rinda ar instrumentiem, ar atkāpēm, kas darbojas. Un šobrīd svarīgi ir tas, ka nākošajā periodā ir jāuzlabo reģionālā politika, lai labāk ņemtu vērā visu reģionu vajadzības un lai varāk, eh, varētu labāk risināt nākotnes izaicinājumus apliecina jums vēlreiz savu gatavību strādāt pie šiem jautājumiem un domāju, ka vēl šogad Briselē notiks sanāksme, kas ir veltīta šiem jautājumiem. Ir svarīgi, lai salu reģionu spētu risināt esošās problēmas un labāk sasniegt un palīdzēt sasniegt Eiropas Savienības nospraustos mērķus. Mēs cieši sekojam perifēro reģionu e, situācijai. Piemēram, nesen es apmeklēju Sicīliju. Mēs vēlamies, lai Eiropas fondu tiktu izlab, izmantot vislabākajā veidā, lai varētu nodrošināt pozitīvu ietekmi uz šo salu ekonomiku. It īpaši tajā, kas attiecas uz nodarbinātību un, protams, uz energoresursu optimizēšanu. Tāpat jūs norādījāt nopietnu problēmu, kas ir saistīta ar transportu un sliktiem savienojumiem. E, izskanēja doma, ka, lai tiktu no sava reģiona līdz Briselei, ir jālido ar četrām dažādām lidmašīnām. Tas, protams, atkarīgs ar to, kā šī problēma tiek risināta. Francija piešķir subsīdijas no sava budžeta transporta izmaksām tiem pilsoņiem, kur dzīvo šajos reģionos. Spānija, piemēram, arī tā dara. Tā tad ir valstis, kas subsidē biļešu cenas. Bet mēs nevaram to darīt, jo tas nav mūsu kapacitātē. Mums ir jāturpina diskutēt par savu specifiskām problēmām. Esam pārliecināti par to, ka tās ir nozīmīgs jautājums, ka mums ir nepieciešama šeit risinājuma atkāpes, un tāpēc turpinās nepārtraukta diskusija ar citiem komisāriem, jo es apzinos, ka jā, zivsaimniecības politika ir ļoti stingra, tad salām ir nepieciešams atkāpes. Uh, jo salu reģiona saskars ar nopietnām problēmām. Un budžeta programmēšanas e, procesā 14. un 15. gadam jūsu pašu pieņemtais budžets varēja palīdzēt, bet tomēr problēmas vēl ir palikušas, ko risināt, un es ceru uz jūsu atbalstu, lai uzklausītu vislabākās idejas un ieteikumus, lai šo darbu risinātu tālāk. Paldies! Grazie, komisārio! Paldies, komisārs kundze! Ar to mēs noslēdzam